buongiorno a tutti buongiorno a tutti iniziamo i lavori Labrīt visiem. Sāksim sanāksmi. Darba kārtība ir jums pieejama dokumentu mapēs. Un ja nav nekādu iebildumu par darba kārtību, tad mēs varam to tā arī apstiprināt. Tūkojums šodien ir pieejams visās valodās, kādas ir vajadzīgas ITRE un NV komitejas deputātiem. 2. decembra sanāksmes protokols arī ir pieejams jūsu dokumentu uh, mapēs, un ja nav nekādu komentāru, tas arī tiek uzskatīts par apstiprinātu. Šodien mums ir svarīgs balsojums paredzēts. To varam redzēt pēc tā, ka ir klāt ne tikai daudz kolēģi, bet arī daudz viesi. Šis ir garš un sarežģīts balsojums, un tāpēc tiešām gribētu lūgt klātesošos Uh, sadarboties, līdzdarboties balsojumā, jo īpaši es šeit domāju par to, ka, ja jūs vēlties runāt vai uh, iet ārā no zāles, dariet to ātri un klusu, lai netraucētu darbu. Gribu sveikt abu komiteju deputātus, kuri ir kopīgi strādājuši, lai izstrādātu šo te ziņojumu. Sadarbība bija laba starp tiem, kas šeit tika iesaistīti, jo īpaši gribētu pateikties priekšsādātājiem Grotas kungam par labo sadarbību starp abām komitejām un pateikties arī Šimanska kungam un Delvo kundzei, kas ir līdzreferenti. Šis ir uh, ziņojums, kurš tiek uh, skatīts uh, komitejas sadarbības procedūras ietveros. Uh, un tāpēc vienmēr mūsu sanāksmes eh, vadīja abu komiteju priekšsēdētāji, lai atvieglotu procedūras. Komitejas ir vienojušās par to, ka eh, uzņēmēju komitejas eh, priekšsēdētājs ir tas, kas vada sanāks. Šodien uh, ir ītre kārta, bet šodien ir arī uh, galīgais balsojums, un tāpēc mēs ar Grotas kungu izlēmām uh, kopīgi vadīt sanāksmi. Es balsojumu vadīšu pirmajā pusē, un Grotas kungs turpinās. Būs atbildīgs par otro balsojumu daļu. Tagad pirms sākam balsot, gribētu pajautāt, vai kolēģis Grota vēl gribētu kaut ko piebilst, lūdzu. Jā, es arī gribētu uh, izmantot iespēju un pateikties par labo sadarbību starp abām komitejām, abiem sekretariātiem un ceru, ka tādā garā turpināsim līdz galam. Un mums vajadzētu tagad sākt darbu, daudz nerunājot, un ir pieteikšies divi kolēģi, kas grib izteikties. Lūdzu. Grazie, abbiamo due richieste. Paldies. Tātad ir divi kolēģi, kas grib izteikties. Vispirms Dēvis kungs. Jūs teicāt, ka mums ir garš balsojums sāraksts. Mana grupa nav tik vienota, kā es to vēlētos, un es gribētu lūgt, lai mēs paņemtu 5 minūšu pārtraukumu starp, pēc tam, kad būsim nobalsojuši par grozījumiem, pirms galīgā balsojuma. Jā, labi, tur nav nekādu problēmu, to varam darīt. Čībners kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu paust daudzu kolēģu viedokli. Balsošanas saraksts, kuru mēs saņēmām, to mēs saņēmām trijos. Un uh, tas ir skandāls, jo mēs balsojam par ļoti daudziem grozījumiem, uh, balsošanas saraksts ir ļoti garš, un zinot, ka ne, vi, ka, ka ne visiem ir bijusi iespēja izlasīt uh, šo balsošanas sarakstu, tas ir nepieņemami. Vajadzētu atlikt šo balsošanu, lai katrs varētu iepazīsties ar balsošanas sarakstu. Mēs neesam balsošanas mašīnas. Mums ir jāpieņem ļoti uh, atbildīga lēmuma. Mums ir uh, vispirms uh, jāievāc informācija, jāiepazīstas ar lietām, par kurām balsojam. Uh, Un mēs nevaram balsot, tāpēc, ka neesam spējuši iepazīties, jo saņēmām balsošanas sarakstu trijos. Kolēģa Roil. Roila kungs. Priekšsēdētājs kundze. Dargie kolēģi. Šis bija liels un svarīgs projekts, kas bija arī darbietilpīgs. Ar milzīgu laiku spiedienu mēs pie tā strādājām, Un tie, kas eh, šeit eh, iesaistījās referentu un ēnu referentu un arī sekretariātu darbinieki un deputātu palīgi, eh, ļoti aktīvi strādāja. Viņi strādāja arī starp Ziemassvētkiem un jauno gadu un gada sākumā strādāja, lai to visu pabeigtu. To visu es negribu par zemu novērtēt, bet ir arī tā, ka vakar naktī šis noslēgums bija par daudz. Nevar būt tā, ka šodien deputātiem ir jābalso par simtiem uh, lapušu, par uh, simtiem. Uh, 950 uh, grozījumi jābalso bez uh, iepazīšanās ar tiem. Un, jo tagad uh, kolēģiem ir tikai viena iespēja. Viņiem ir, e, viņi sekos balsošanas sarakstiem, kur ir sagatavojušas politiskās grupas, un tas nav taisnīgi, un tas nav arī atbilstoši, jo katrā politiskajā grupā ir atšķirīgi viedokļi. Tieši šajā jautājumā ir atšķirīgi viedokļi grupās. Un ja Eh, mēs vēlamies paust mūsu viedokli, proti atšķirīgi balsojot kaut kādos grozījumos, tad ir jāiepazīstas ar balsojumu sarakstu. Bet to nevar izdarīt, ja mēs tikai naktī saņemam balsošanas sarakstu. Tas nav nekādā ziņā pārmetums tiem kolēģiem un darbiniekiem, kas pie tā strādāja. To es gribu skaidri pateikt. Tas nav pārmetums tiem, kas pie tā strādāja. Bet tas vienkārši tā uh, atrais, at, attīstījās. Uh, šī situācija sāsinājās galu galā, un uh, ja tas tā ir, tad mums ir jāatzīst, ka katram deputātam ir tiesības uh, pēc būtības izvērtēt jautājumus, un šobrīd tāda iespēja nav, līdz ar to šī procedūra nav demokrātiska un taisnīga. Delvo. Delvo. Merci, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, ir jau zināms laiks pagājis, kopš mēs diskutējam par šo ļoti svarīgo uh, jautājumu. Uh, Eh, gari un plaši diskutējam, ir darba grupas, un es ceru, es tiešām ceru, ka tie, kas balsos šodien, eh, nav tā, ka viņi pirmo reizi redz eh, šīs lietas, par kurām viņiem jābalso. Un personīgi es gribētu pateikt, ka līdz pustrījiem no rīta es arī gatavoju balsošanas sarakstu. Uh, Eh, katrs eh, iesniedza savu sarakstu, lai mēs varētu eh, sastādīt kopīgo sarakstu, un tie, kuri mani palīdzēja, es tiešām personīgi viņiem pateicos, un, manuprāt, nebūtu pareizi šodien atlikt balsojumu. Man ir žēl, bet to es nepieņemšu. La kolēga Ol, prego. Hols kundze. Paldies, es atvainojos, bet eh, šis ir vienkārši mēģinājums aizkavēt balsošanu. Es piekrītu Roila kungam, ka sekretariāta darbinieki, mūsu palīgi un citi darbinieki ir ļoti smagi strādājuši Ziemassvētku brīvdienu laikā, lai to visu sagatavotu, un tas būtu vienkārši aizskaroši pret viņiem šo balsojumu atlikt, jo tas nozīmētu, ka viss viņu paveiktais darbs bija nevajadzīgs un tāpēc es lūdzu sākt balsošanu. Kolēģa Thompson, priekš. Thompson. That's, uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, negribu, lai mēs atliktu balsojumus vienmēr, uh, kad ir kāds balsojums komitejā, vienmēr ir kāds, kas grib uh, atlikt balsošanu, jo uzskat, ka neesam pietiekami labi iedziļinājušies jautājumos. Mēs nolēmām balsot šodien, un to apspriedām arī iepriekšējā sanāksmē par to, ka balsosim 9. janvārī, to mēs izlēmām. Un, eh, lai eh, komisija varētu izmantot mūsu rezultātus pirms eh, paziņojuma publicēšanas janvāra beigās, un mēs nevaram pieņemt situāciju, kad parlamentam nav ietekme uz sākotnējo politikas formulēm. Un tāpēc es uzskatu, ka mums ir jābalso šodien. Es uz to uzstāju. Grāci, kolega. E- Paldies, Ēlerkungs. Für... Jā, es uzskatu, ka referentes argumentācija ir ļoti apšaubāma. Un otrs iemesls. Uh, ir tas, ka šeit mēs uh, pārkāpjam parlamenta noteikums, bet tas nav nekāds saistīts ar to, uh, vai mēs respektējam vai nerespektējam darbinieku un uh, uh, deputātu darbu. Te ir darīšana ar uh, parlamentu. Parlamenta deputātiem ir jābūt pārskatam par to, uh, par ko viņi balso, un tas tiešām um, būtu. Um, Uh, nepieņemam, ja uh, cilvēki nebūtu iepazinušies ar šiem jautājumiem. Šeit vienkārši ir mēģinājums uzspiest uh, politisko grupu viedokli atsevišķiem deputātiem, un es gribētu aicināt šo balsojumu šodien atlikt. Kolēga Odī. Odī, kungs, lūdzu. <clears throat> Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Personīgi es atbalstītu mūsu politiskās grupas uh, uh, re, uh, referenta, anreferenta viedokli. Man ir vairākas piezīmes. Pirmkārt, mums nebija kompromisu tulkojums visās valodās. Nu labi, tā tas ir ierasts jau šajā parlamentā, diemžēl. Bet tad vēl piezīmes par grafiku un politiskas piezīmes. Šis iniciatīvas ziņojums uh, ar kur mēs vēlamies ietekmēt komisijas paziņojumu. Nu, es nezinu, vai mums tas izdosies, bet šis ziņojums ir arī vēstējums Eiropadomēji, signāls Eiropadomēji, jo enerģētikas, pavasara enerģētikas padome tiksies un būs vairāki dokumenti, par ko parlaments paudīs viedokļus. Viedokli Un šie te dokumenti uh, ieplūdīs 14. gada priekšvēlēšanu kampaņā. Un uh, es ceru, ka kolēģi neiedomājas, ka uh, aizejošais parlaments uh, lems enerģētikas jautājums līdz pat 30 gadam. Mums ir, ir jāsaprot, ka tas būs jaunā parlamenta ziņā, un tas viss ieplūdīs priekšvēlēšanu kampaņā. Uh, Es domāju, ka ir, e, es piekrītu Herberta Roela viedoklim, ka ir jāatliek balsojums. Es viņam pilnībā uzticos. Kolēģa Gerbrandī, prega. Gerbrandī, kungs, lūdzu. Yes, thank you very much. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Tad, kad mēs sākām šo procesu pirms vairākiem mēnešiem, mēs zinājām, ka laika grafiks būs saspringts, ka būs jāstrādā saspringti un ka mums būs viedokļa atšķirības vairākos jautājumos. Tik un tā gribētu apsveikt abus referentus un visus ēnu referentus ar ļoti uh, atvērto pieeju sadarbībai šajās sarunās un uh, Mums bija ļoti daudz sarunu, ļoti daudz grozījumu bija, tie tika konsolidēti un tika veidot kompromisu grozījumi. Un e, ir panāktas tātad tikai nelielas izmaiņas balsošanas rakstos vakar. Tātad nav neviena iemesla, e, lai šodien e, ļautu cilvēkiem spēlēt e, politiskas spēles pēdējās minūtēs, kas vēl ir šim procesam atturēsimies no tālākām diskusijām, vienkārši sāksim balsot un darīsim to pēc iespējas ātrāk. Paldies! Ir vēl trīs runātāji pieteikušies, vai četri, un pēc tam mēs beigsim diskusijas. Lūdzu, runājiet īsi. Yes, Makevans kundze, es esmu koordināte. Uh, Uh, sociāldemokrātiem atbalsta tos, kas atbalsta balsošanu pašlaik. Laika grafiks ir bijis zināms, arī laiks iesniegt grozījums tika dots. Un, kā sacīja Tautas partijas uh, koordinators, protams, ir uh, sagatavot balsojumu sarakstu dažādās politiskajās grupās. Tie ir gatavi, jautājumi ir pārunāti. Un, uh, Es gribu aicināt abus sēdes vadītājus organizēt balsojumu šodien, jo šis jautājums ir ļoti svarīgs. Un katrs, kas cenšas to atlikt uz vēlāku laiku, tas nozīmē, ka cilvēks iestājas par tādiem politiskiem apsvērumiem. Un mums ir jāparāda skaidri savu pozīciju šajā balsojumā. Paldies. Paldies, Grotis kungs. Paldies, grozījumi ir jau pieejami kopš 2. decembra. Es nezinu, vai mums vajadzētu vēl pagarināt termiņus, lai arī vēl katrs kolēģis eh, to var izlasīt. Kopš 2. decembra pieejami grozījumi. Kompromisi pirms Ziemassvētkiem ir visiem nosūtīti mums ir tas labs paradums, kā arī pēdējās minūtes izmaiņas, un to arī referents no ITRE ir teicis, ko arī es esmu pieņēmis, proti, ka šie kompromisa grozījumi ir eh, pieļauti, tā bija tāda paiešanās pretī. <clears throat> ja mums būtu tās strīdēt, nu, ka es vai nebūtu nekāds kompromiss. Es domāju, ka mums viss ir pateikts un vajadzētu sākt balsot, un viss pārējais būtu vienkārši nevajadzīga aizkavēšana. Paldies, kolēģis Brežina. Respektem k práci, která byla udělána. Paldies ņemot vērā to, kāds darbs ir izdarīts, es tiešām gribētu uzstāt. ka mm, daļa no grozījumiem vai panāktiem kompromisiem tiešām mums nav bijis laika to izlasīt, un mums būs jābalso akli paļaujoties uz to, kas ir sarakstā. Runa šeit nav par politiskiem apsvērumiem. Es vienkārši īsti nezinu, par ko man būs jābalso. Sīberkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, eh, visas puses ir ieguldījuši daudz laikus, un kā jau eh, tika teikts, tad dokumenti ir nosūtīti. Varbūt, ka pēdējie kompromisi ir ienākuši ļoti vēlu, bet tā ir mūsu darba daļa, un mums ir ļoti saspringts laika grafiks, ja mēs kā parlaments vēl vēlamies ietekmēt komisijas dokumentu bet vajadzētu rīkoties tā, ka vajadzētu rīkoties demokrātiski godīgi, proti, kā vajadzētu balsot, mm, vajadzētu tagad vai ne, bet es domāju, ka būtu jādara pareizi tā, ka ir jābalso. Vai par ziņojumu tiks balsots vai ne, es domāju, tas būtu godīgi attiecībā pret visiem, ja būs balsojums. Un tam, kas būs vairākums, tas būs eh, vienējs. Paldies. Mi sembra che l'ultimo intervento Es domāju, ka pēdējais komentārs eh, bija tieši tāds, eh, kas iesaka priekšlikumu, kam arī es varu piekrist. Pirms mēs ķersimies klāt pie balsošanas, es vēlos lūgt, ka mēs eh, pārbaudītu mums vajadzētu nobalsot, eh, izmēģinām balsojam, lai mēs, kurš ir par to, ka mēs balsojam, lūdzu, pie, spiediet tagad pogu par balsošanu. Festival, festival. Nu, tas ir izmēģinājums balsojums, protams, tagad. And then we have to definite. Voilà, il est un alde de trop. C'est... Alde. Et basta. Voilà. Ok, la mašīna nāks. Bīni. Beidzam balsot. Allora. Labi. E, par visu, kas ir klāt, mēs pārbaudījām un e, pārbauda ir veikta. No nu, Aldas ir viens par darbu. Tagad balsosim. Kolēģis Zēbers ir e, izteicis priekšlikumu. Uh, kurš vēlas, lai mēs šodien balsojiet lūdzu ar jā, kurš pret to, ka mēs šodien balsojam, balsojiet ar nē, sākam balsot. Votazioni chiuse. Beidzam balsot. 65 pār, ka mēs balsojam, 50 ir pret, 4 atturējušies. Tad mēs balsosim. Iniziamo con eh, il compromesso. Tagad mēs varam sākt ar kompromisu viens. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss 2 par pret atturas jāpārbauda. Manuprāt, tas bija norādīts, bet labāk pārbaudīsim. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 66 par, 50 pret. Pieņemts. Pasjām. Tālāk varam pāriet pie kompromisa desmit. Desmitais kompromiss par pret atturas norādīts. Kompromiss 11 par pret a, um, to laikam vajadzēs uh, pārbaudīt. Tā kā nebija skaidrs, tā kā balsojam tagad par kompromisu 11. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 52 pār, 62 pret, noraidīts. Kompromiss 12 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 14. 14. Deve, kurš par? To mums vajadzētu darīt tā mierīgi. 14. kompromiss deve. Nē, tas nav kompromiss. Es pateicu nepareizi, ka priekšlētā tāda deve grozījuma 14 pār pret atturas noraidīts. Grozījums 26, nē, 216, 216, kurš pār pret atturas pieņemts. Grozījums. Labi, pārbaudīsim šo 216. lūdzu. Beidzam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. 70 pār 44 pret pieņemts. 219 pār pret atturas pieņemts. 92 par pret atturas pieņemts. Grozījums 200. 17 par pret atturas. Tas ir jāpārbauda. 217. grozījums tiek pārbaudīts. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Norādīts. Pie 7 pret 59. Kompromiss 5. Kurš par? pret šķiet, ka pieņemts, bet uh, tomēr pārbaudīsim, sākam balsot. Pietais kompromiss. Beidzam balsot. 66 pār 50 pret pieņemts. Kompromiss 7 par pret. Vajadzētu pārbaudīt, es domāju, ka bija norādījis, bet tomēr pārbaudīsim. Beidzam balsot. 50 pret 65 ir norādīts. Tālāk pa kompromis 8. Par. Pret. Atturas. Norēdīts. Pārbaudīsim astoto kompromisu. Beidzam balsot. 54 pret 65 norādīts. Devītais kompromiss par pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. 65 pār 48 pret pieņemts. Tālāk varam pāriet pie grozījuma 235. 253, 12. lapusē. Tad grozījums 253 par, pret, atturas pieņemts. Grozījums 248, pirmā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Šķiet, ka bija norādīts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. 66 pār, 51 pret, pieņemts. Tālāk grozījums 252, eh, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret pret pārbaudām. Politiskās grupas vienmēr nav vienās domās, tādēļ dažreiz ir neskaidri. Otrā daļa. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 72 balsojuši par. Trešā daļa. Par. Pret atturas pieņemts. 237 un 246 kopā, kurš par pret atturas pieņemts. Divsimt, divsimt trīs, septiņdesmit seši, četrdesmit seši. Mēs pārbaudām tos abus, sākam balsot. Beidzam balsot. 61 pār 56 pret pieņemts. Grozījums 251. Kurš pār? Pret. Es domāju, ka vajadzētu pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. 62 par, 56 pret, pieņemts. Grozījums 2. Eh, 150. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Mm, pārbaudām 250. Sākam balsot. Beidzam balsot. 65 pār 5 ir pret pieņemts. Tālāk pārējām pie grozījuma 276. Tas ir 11. lapusē. Par. Pret. Atturas. Norādīts. Pārbaudīsim 276. Lūdzu, sāciet balsot. Beidzam balsot. 66 pār 50 pret pieņemts. Tālāk varam iet pie 258 grozījums. 258 par Vēlreiz. Grozījums 258, tā 19. lapus par pret atturas pieņemts. 262 par pret atturas norādīts. 257 par pret atturas norādīts. 266 par pret atturas pieņemts. Tālāk mēs pārbaudām 266. Sākam balsot. Beidzam balsot. 66 pār, 51 pret, pieņemts. Tālāk grozījums 270 pār. pret atturas norādīts. Pārbaudīsim 270. Sākam balsot. Beidzam balsot. 59 pār, 60 pret, tas ir norādīts. Te tiešām vajadzēja pārbaudīt. Vi prego un momento, ka facciamo una Man te drusku jāpagaida, jo ir jāpārbauda. Qualcuno aveva chiesto la parola? Vai kāds ir lūdzu vārdu? Prego. Lūdzu. Vai mēs varētu par 270. lūdzu vēlreiz nobalsot, jo mana iekārta kļūdījās. 275. 275. 275 par pret atturas pieņemts. Grūzījums 38 par pret atturas norēdīts. Pārbaudām 38. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 58 pār 59 pret. Noraidīts. Tālāk. 281. Kurš par? Pret. Atturas. To pārbaudīsim. 281. grozījums. Beidzam pasot. 62 par 56 pret pieņemts. Grozījums 292 par pret atturas pieņemts. Tālāk 292 pārbaudām. Beidzam balsot. 79 pār 37 pret pieņemts. Tālāk. 282 par. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk 302 par. Pret. Atturas pieņemts. 200. Ā, pārbaudām šo. 302. <coughs> Lūdzu, pārbaudām. Beidzam balsot. 67 pār 44 pret. Pieņemts. 293 par. Pret. Pārbaudām. 293. Beidzam balsot. 59 pār 55 pret. Pieņemts. 285 par. Pret. Atturas. Norādīts. 291. Nu labi, pārbaudīsim 285. Sākam balsot. Beidzam balsot. 60 pār, 58 pret, tas ir pieņemts. Tālāk 200. 91. Par. Pret. Pārbaudīsim. Rezultāts vienmēr ir tā. Pavand 291. Beidzam balsot. 57 pār, 54 pret. Pieņemts. 280 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Trīsim sešpadsmit par pret atturas pieņemts. 306. Jā, lūdzu. Manuprāt, ir vieglāk saprast, par ko mēs balsojam, ja jūs nosaucat arī lapuses numuru, jo jūs lēkājat šurp turp un tas atvieglotu visu. Jā, protams. Tagad 25. lapuse. 306. grozījums. Okay. Yeah. Non, non, on est bien. Adopté, adopté. Oui. Sì, già adottato questo voilà, trois, c'est bien, c'est fait. Pagina 25, numero 306. 25. lapus 306. grozījums. Iepriekšējā bija 316. Tagad 25. lapus 306 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 306. elektroniski Sākam balsot. Beidzam balsot par atbalstīts. 69 par 50 pret 318 par pret atturas šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atbalstīt 66 pār 49 pret. 283 pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Nākamais grozījums 289 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniku. 289. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt 61 balss pār 56 pret. Nākamais. Nākamā lapuse. 296. grozījums par pret noraidīts. 296. elektronikas balsojums pārbaudam, sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Nākamais 278. kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 278. Beidzam balsot. Noraidīts 59 balsis pret, 54 par. Nākamais grozījums 287, kas par pret atturas pieņemts. 2, 305 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 305. Beidzam balsot. Vienāds balsu skaits. 60 pār 60 pret noraidīts. Nākamais. 324. par pret atturas noraidīts. Kompromiss 15. Labi, balsosim elektroniski par 324. Balsosim elektroniski par 324. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 93 pret noraidīts. Nākamais 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 349. 35. lapusē. 35. lapuse, 349. grozījums par 35. lapuse, 349. grozījums, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Nākamā lapuse 354. grozījums par pret atturas noraidīts. 353, kas par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim elektroniski 353. Beidzam balsot. Pieņemts 67 balsis par 51 pret. Kompromiss ar numuru. Lūdzu, vai kāds grib runāt? Paldies, priekšsādātājs. Gribēju tikai norādīt, ka NVETP Eh, sarakstā ir kļūda, jo plusa vidū ir jābūt mīnusam EPP eh, NV sarakstā. Compromise amendment 19. Tas ir kompromiss grozījums numur 19. Bīni. Eh, labi. Nākamais. Tad balsosim par. Runa ir par 19. kompromisu. Balsosim elektroniski uzreiz. 19. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts par 40 pret 76. 37. lapuse 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums ar numuru. Oui, le, le 20 c'est approuvé. Bene. Emendamento grozījums ar numuru 314. 314. 37. lapusē, kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Vienāds balsu skaits 53 pār 53 pret. Noraidīts. Noraidīts. Nākamais 17. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Tagad 42. lapuse. Grozījums 380 par. Vēlreiz 42. lapuse 380. grozījums. Varam balsot. 42. lapuse. Kas par? Pret? atturas noraidīts. 394. grozījums par pret atturas noraidīts. Grozījums ar numuru. Labi, balsosim elektroniski. 394. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts pār 53, 62 pret Nākamais grozījums 395. kas par pret atturas pieņemts. Trīsimt deviņdesmit divi, trīsimt deviņdesmit trīs kopā, kas par pret atturas pieņemts grozījums 383, kas par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 383. 383. grozījums. Sākam, beidzām balsot, pieņemts pār 65 pret 52. Nākamais 300. 388, tā ir 45. lapuse, kas par pret. 45. lapuse 388. grozījums. Kas par, pret, atturas pieņemts. 400. grozījums par, pret, atturas pieņemts pieņemts. Pārbaudīsim 400. lūdzu elektroniski. 400. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts 67 pār, 49 balsis pret. 401. grozījums pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 375. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 375. elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts pār 51 pret 65. Nākamais 398 par pret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 atturas noraidīts, 382. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski pirmo daļu 382. grozījumam. Balsojam elektroniski, beidzam balsot, noraidīts. 51 balss pār, 64 pret. 399 par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. Nākamais. Tā ir 53. lapuse sarakstā. 53. lapuse grozījums ar numuru 424. pirmā daļa. Kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. 424. pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. 65 balsis par, 48 pret. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski otrā daļa. 424. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. 55. lapuse. 431. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss 23 par pret atturas pieņemts. Nākamais 70, 57. lapuse grozījums 447, 44, tad 444 par pret atturas noraidīts. Nākamais. Nē, balsosim elektroniski par 444. Beidzam balsot. pieņemts 65 pār 53 pret. Nākamais 400, 40, 452 pār pret atturas noraidīts. Nākamais ir kompromiss 25 par pret atturas pieņemts. Kompromiss ar numuru 25a par pret Tātad 58. lapuse, kompromiss 25a, kas par pret, atturas. Šķiet, ka jābalso elektroniski. 25a. <clears throat> Kompromiss 25a. Beidzam balsot. Noraidīts. Sekojošais kompromiss 28 par, 20, par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 28. kompromiss. Beidzam balsot. Noraidīts. 56 par, 59 pret. Kompromiss 29. Par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 29. kompromiss. Jūza. Beidzam balsot. Noraidīts. 59 pret, 57 par.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 Allora andiamo a pagina 65. Tagad 65. lapuse. 40, 448. par. Mums ir jābalso par 481. grozījumu jo šie kompromisi taču tika noraidīti. Mēs noskaidrosim. We don't think so. Bene, scusateci, ma sapete anche qui un po'. Jā, diezgan sarežģīti. Paldies, Klaud, par šo aizrādījumu. 63. lapuse, grozījums 481. Pilāra, vai jūs varat paskaidrot, lūdzu, ja te ir rakstīts Fals, if, ja kompromis 25a tiks pieņemts, bet uh, tas taču tika pieņemts. Sorry, sorry, are... Nē, atvainojos, saka rudā, runātāja, es biju apjukusi, saka runātāja. Tā, balsojums tiešām ir diezgan sarežģīts, bet jūs vienmēr varat jautāt, ja kaut kas bija neskaidrs. Tātad tagad 63. lapuse. Grozījums 481, kas par pret, atturas, noraidīts. 481. elektroniski lūdzu pārbaudēju. Kjūzo. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais. 64. lapuse grozījums 488. Kas par? Vēlreiz 64. lapuse grozījums. Vai šeit ir dažāds lapušu numerācija, saka priekšsēdētāji. Vai nu 63. vai 64. lapuse grozījums ar numuru 4. 488. Kas par pret atturas noraidīts, bet balsosim tomēr arī elektroniski. 488. Top. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts pār 53 pret 55. Nākamais grozījums 483 par, pret, atturas, noraidīts. Nākamais 484 par, pret, atturas, noraidīts. Četrsimt astoņdesmit piektais par pret atturas noraidīts. Grozījums 480 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 480. Beidzam balsot. Pieņemts. 66 balsis par, 46 pret. Nākamais 477. par pret atturas arī to elektroniski lūdzu 477. Beidzam balsot. Noraidīts pār 41 pret 69. 482 pār pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 482. Beidzam balsot. Noraidīts. Pār 39 pret 72. Nākamais 298. par pret atturas arī elektroniski. 298. grozījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. Nākamais. 312 otrā daļa un 319 otrā daļa kopā, kas par pret atturas pieņemts. 400, 848 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski lūdzu 848. grozījums. Beidzam balsot. Pret noraidīts grozījums 476 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 476. Beidzam balsot. Pieņemts pār 52 pret 50. Nākamais grozījums. Kompromiss ar numuru 30 par pret atturas pieņemts. Grozījums 489 par. Tā ir 69. lapuse, saka priekšādētāji. Paldies priekšādētāji. 67. ir papildinājums 21. kompromisam, par ko jābalso atsevišķi. No. no, entrambi segretariāti mi dicono. Nē. No sekretariāta man saka, no abām grupām, abām komitejām, uh, man saka, ka šeit, uh, šajā grozījumā iekļautais ir jau kompromisā iekļauts. Nākamais grozījums 498 par pret atturas. Balsosim elektroniski. 498. 69. lapusē beidzam balsot pār 61 pret 40 pieņemts. 508. grozījums par pret, atturas, pieņemts. 509. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 505. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 507. pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa 507. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski otro daļu. Otrā daļa 507. beidzam balsot vienāds balsu skaits, 54 noraidīts. 503. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 502. par, balsosim elektroniski par 503. Beid, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 55 balsis par. Nākamais 502 grozījums par, pret, atturas. Arī šo lūdzu elektroniski 502 grozījums, elektronisks balsojums. Beidzam balsot. Vienāds balsu skaits 54 par un pret noraidīts. 500. grozījums par pret atturas noraidīts. 506. grozījums par par pret atturas pieņemts. 504. grozījums par pret atturas pieņemts Balsosim elektroniski 504. Beidzam balsot. Pār 51 pret 56 noraidīts. Un tagad es nodošu kolēģim Grotem. Weiter geht's. Kompromiss 33. Dafür? Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tad turpināsim ar 735. To par nākamā lapusē tas man ir. Tā ir 71. lapuse, 735 par pret atturas pārbaudīsim. 737. pārbaudām. Jā, pārbaudām. Okay, ham... Labi, vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Simtu četras balsis par pieņemts. Nebija skaidrādzams, varbūt tāpēc, ka tulkojums bija lēnāks. 518 par pret atturas pieņemts. 521. par, pret, atturas pieņemts. 47. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 34. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 35. kompromiss par, priekšsēdētāji. Kolēģi, es gribētu, lai jūs darītu tā kā jūsu kolēģi. Pasakiet lapusi un grozījumu numuru, jo balsojums ir tik sarežģīts, ka mēs nevaram izsakot, ja jūs nepasakāt, kurā lapusē ir grozījums. Tā kā kolēģi darīja, nosaucot lapusi, tas eh, bija labi. Jā, es piekrītu, mums eh, tiešām vajadzētu brīvi balsot, laika mums ir diezgan. Uh, 73. lapusē 35. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tad tālāk, 74. lapusē 530 par, pret, atturas pieņemts. Tad tālāk, 537. Un tad jāpapgaida un jāpārbauda. Tas atkrīt. Tad tālāk 538. 75. lapusē. Jā, pastaņies. Jā, bitte? Jā, lūdzu. Priekšsēdētāji, tulkojums manā gadījumā nāk pēc balsošanas. Es nevaru tā pabalsot. Man ir tā pati problēma. Lēnāk, lūdzu, jā. Tagad balsojam par 542. 75. lapusē. Par? Pret? Jā, vai ir vēl kāda programma, vēl varu vēl lēnāk runāt, Fiona Hola. No... Mums nebija angļu tulkojuma pareizi par šo punktu. Mr. Vida Kvadras? Sí, senor presidente. Vido Kvadras, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Šeit ir dubulta problēma. Vispirms mums ir problēma ar ātrumu, un dažās valodās, kā es saprotu, skaitļi uh, arī nav tik precīzi. Tātad no vienas puses uh, ir ļoti ātrs šis temps, un no otras puses neatbilst skaitļi, un tā mēs nevaram strādāt. Gut, geht's jetzt. Labi, tad turpināsim. Cerams, ka tagad būs pareizi. Pieteicās vēl viens kolēģis. Lūdzu, kolēģi, ja jūs varētu teikt 542 eh, un nevis 542, tas palīdzētu. Jā, jā. Jā, cifran, kan ik... Jā, es varu pa cipariem saukt. Labi, kur mēs tagad esam? 542. Ja kolēģiem uh, ITRE komitejā tā patīk labāk, tā varam darīt. 542, Rihard. Priekšsēdētāji, mēs taču lielu uzsvaru liekam uz mūsu daudzvalēdzību, bet uh, tomēr visiem būtu vienkāršāk, ja jūs runātu angliski varbūt. No nu jā, kā jau teicu. Uh, Nē, mēs vienkārši turpināsim. Es pieturēšos pie vācu valodas. Kolēģi arī runā itāliski, mums šeit ir mutiskais tulkojums, un uh, vienmēr tas tā ir labi izdevies, un es domāju, ka tagad arī tā tas būs. 542. 542. 75. lapus par. Pret. Atturas pieņemts. Tad tālāk 545. Eh, par pret atturas pieņemts. 548. Balsojums pa daļām pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret Atturas nav skaidrs. Balsosim elektroniski par otro daļu. Pārbaudam elektroniski 548. grozījumu otro daļu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ist somit angenommen. Pieņemts. Dann geht's weiter mit... Tad tagad turpinām ar 549. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa par pret, atturas, arī pieņemta. 546. par, pret, atturas, nav skaidrs. 546. to pārbaudām elektroniski. Se, senor presidente, solicito, ka... Priekšsēdētāja kungs, es uh, prasu, lai spāņu kabīnē tulks tiktu uh, nomainīts. Tā nevar strādāt. Es prasu citu tulku spāņu kabīnē. Tas geht nicht bis. Tas tā nav iespējams. Līdz šim spāņu kabīna labi strādāja, un kopš es vadu uh, sanāksmi, pēkšņi tulkojums nav pareizs. Pēters Līze. Ein, ein Vorschlag nochmal. Un vēl viens priekšlikums, uh, lai būtu labāk, protams, katrs kolēģis var runāt savā valodā, un to nevajadzētu arī apšaubīt, bet Zaļieska kungs norādīja uz uh, svarīgu punktu vāciski, tad, kad ir uh, trīs ciparu skaitļi, tad uh, cipari tiek nosaukti uh, apgrieztā secībā, un tāpēc būtu labāk, ja priekšstādātais teiktu 5, 4, 8 un nevis 548. Es domāju, ka tūkiem, līdz ar to būtu vieglāk strādāt un viss tiktu ātrāk pie rezultāta. Jā, mēs to varam darīt, bet uh, vides komitejā mums ir bijuši vairāki uh, balsojumi, kur mēs tā darījām, un diemžēl šodien tas neizdodas. Priekšsēdētāji, turpināsim ar tekstu. Kolēģi, varbūt jūs varētu savākties, lai mēs varam turpināt. 5, 4, 6. Pārbaudām elektroniski. Elektroniski. Elektroniski pārbaudām 546. Vai viss nobalsojuši? Apstimmung. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tagad turpinām ar 547 par pret atturas. Nav skaidrs, balsojam elektroniski. Pārbaudām 547 elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinām ar 37. Eh, kompromisu par, pret, atturas pieņemts. Tad tālāk 5, 5, 3, 78. lapusē vai visi atrada. Pirmā daļa par, 553. 553. Pirmā daļa par, pret, atturas noraidīta. Tad atkrīt otrā daļa, tiek prasīts pārbaudīt. Varbūt jūs varētu tā saprātīgi to darīt. Nav jākliedz, var arī vienkārši pateikt. Pirmā daļa elektroniski pārbaudām. Uh, baudām Tagad pārbaudām pirmo daļu 553. grozījumā, ja? Vai tā varam darīt? Paldies! Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīta. Līdz ar to atkrīt otrā daļa un turpinām ar 562. 562 par pret, atturas, nav skaidrs, visi nebalsoja, pārbaudam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tad tagad turpinām ar M plus 6 par pret atturas noraidīts. 560. grozījums 560 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 560. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad turpinām ar kompromisu numur 38. Tas ir nākamajā lapusē par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 500. 75. Eh, par, pirmā daļa, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, par, pret, atturas nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Otrā daļa 575. grozījumā. Pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 39. kompromiss. Un 41. par to balsojam kopā. Par? Pret? Atturas pieņemts. Tagad uh, turpinām ar uh, eh, 84. lapusi, 42. kompromiss, 84. lapusē par, pret, atturas pieņemts. 601. 601 par, pret, atturas pieņemts. 599. 599 par, pret,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 ir jāskata kā papildinājums 23. Eh, eh, kompromisa grozījumam par, pret, atturas. Nav skaidrs, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 613, 613. par to tagad balsojam par. Pret. Atturas pieņemts. 43. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 614. grozījums. 614 par. Pret Atturas nav skaidrs, jo visi nebalso. Pārbaudīsim elektroniski 614. grozījums. Haben alle abgestimmt? Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Skaidri pieņemts. 617. un 619. kopā par pret atturas pieņemts. 616 un 618 ir identiski, un tāpēc par tiem balsosim kopā par pret atturas pieņemts. 620 par pret atturas noraidīts. 44. kompromiss par pret atturas pieņemts. Man tā ir 90. lapuse, turpinām. Grozījums 637. 90. lapuse, 637. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim 637. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 45. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Deviņas pirmajā lapusē. 636. Par. Pret atturas, pārbaudīsim. 636. grozījums pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 650. atkrīt, par to nav jābalso. Tālāk turpinām ar uh, ar 657, 657 grozījums, man tā ir 92. lapus, ar to turpinām par, pret, atturas, noraidīts. 600, pārbaudām, labi, 657 pārbaudām, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 655. par pret atturas noraidīts. 655. to varam arī pārbaudīt, sākam balsot, elektroniski, protams. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 658. 658 par. Pret? Atturas? Nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 46. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 833. grozījums par pret, atturas noraidīts. 48. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 49. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 6, 6, 8, 6, 6, 8, Tālāk turpinām 94. lapuse 668. 668. grozījums par pret, atturas noraidīts. 670. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. 50. kompromiss par, pret, atturas pieņemts.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 Ample 15, 98. lapusē. Par? Pret? Atturas pieņemts. Tālāk turpinām ar 53. kompromisu par. Pret. Atturas arī pieņemts. Tad tālāk turpinām ar 102. lapusi un 54. kompromisu. 54. kompromiss 102. lapus par, pret, atturas, pieņemts. 5, 6, 7 par, 5, 7, 6 par, pret. Tikai daži kolēģi piedalījās. Laikam jābalso uh, uh, elektroniski 700, 576. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Jā. Kompromiss 40. 40. Tātad 54. kompromiss. Par? Pret? Atturas pieņemts. Jau nu, nobalsoja. 736 par, pret, atturas, noraidīts. 737 par, pret, atturas, pieņemts. 58. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 58. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 57. kompromiss nākamā lapus par, pret, atturas pieņemts. Tālāk uh, ar 107. lapus turpinām un 760. groziem par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudām Pārbaudām 760. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 763. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Nākamais eh, ir 763. grozījums, kas ir jāpārbauda elektroniski balsojam. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk turpinām ar 767, 767 par, pret, atturas noraidīts. 768 par, tiek lūgts pārbaudīt 767. Varam tā darīt, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 768. par, pret, atturas, noraidīts. 59. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 774. grozījums par pret atturas pieņemts. 799. par pret atturas noraidīts. 60. kompromiss par 779. pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 60. kompromiss. Par? Pret? Atturas nav skaidrs. Pārbaudīsim elektronisku 60. kompromisu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tad turpinām ar 110. lapusi. 775. grozījums. 110. lapusē par Tātad tagad balsojam par 775. grozījumu. Man tas ir 110. lapusē. Es zinu, ka vairākām grupām ir vairāki saraksti un dažādi saraksti balsošanai. 775. par. Pret. Atturas. Nav skaidrs. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad eh, man tā ir nākamā lapuse. Empul 9, otrā daļa. Par? Pret? Atturas pieņemta. Empul 11 par, pret, atturas pieņemts. 784. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 700, es atvainojos 819. grozījums par pret atturas nav skaidrs. Balsosim elektroniski. 819. grozījums. Pārbaudām elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts ar skaidru vairākumu. 62. kompromiss par pret, atturas pieņemts. 4, 3, 4 par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim 434. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 435. par pret atturas pieņemts. 782. Mēs varam 435 arī pārbaudīt, bet tur bija vairākums. Sākam balsot par 435. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 782. par pret, atturas pieņemts. 64. kompromiss par, pret, atturas. 64. kompromisu pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 64. A kompromiss par pret, atturas pieņemts. 63. kompromiss 113. lapusē par, pret, atturas pieņemts. Tad tagad uh, man tā ir 116. lapuse. Un 802. grozījums. Pirmā daļa. Vai visi atrada? Par? Pret? Atturas pieņemts. Pārbaudīt. Pārbaudām 802. grozījumu pirmo daļu. Elektroniski vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Labi, ka pārbaudījām. 873 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 873. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 802. 802. otrā daļa. Par to tagad jābalso par. Pret. Atturas. Pieņemts. 65. Kompromiss 65 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss. Pārbaudām. Kompromiss 65 jo tika izteiktāta vēlēšanās elektroniski. Sākam balsot. Vai visu nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemt. Tālāk turpinām. Kompromiss 67. 118. lapusē. 67. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 807 par pret atturas noraidīts. Tiek pieprasīts pārbaudīt mums, es atvainojos, varbūt es drīkstētu runāt viens pats, pa 68. kompromisu grozījumu 68, par to arī ir jābalso. Par? Pret atturas pieņemts. Tikko kā tika pieprasīta 807. Nē, tomēr neprasa pārbaudīt. Man vienmēr ir eh, tā kā atbalsts balsīs, pārbaudiet, pārbaudiet, nu, bet to tomēr neprasa, tad mēs varam turpināt. Astoņi, septiņi, pieci. 120. lapusē manā dokumentā. 8, 7, 5. 120. lapusē. Par, pret, atturas, pieņemts. Tāda mums ir par otro daļu. 875 jābalso par pret atturas. Nebija skaidrs, pārbaudām elektroniski. 875 otrā daļa. Pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ejam tālāk. 816 par pret atturas atturas norādīts 832 par pret atturas pieņemts 817 par pret atturas pieņemts 821 par pret atturas norādīts 8 21 pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 844 par. Pret. Atturas. Nebija skaidrs. Pārbaudām otros, ka 844. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Kompromiss 69 par. Pret atturas pieņemts. Empul 8 par. Pret atturas pieņemts. Nebija skaidrs. Empula 8 pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 834. 834 par. Pret. Atturas norādīts. Empel 13 par. Pret. Atturas pieņemts. Empel 14 par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 70 par. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk. Kompromiss 72, 124. lapusē manā dokumentā par pret atturas norādīts. Pārbauda. Kompromis 72. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Tas ir norādīts. 901 par pret atturas norādīts 912 par pret atturas arī norādīts 800 pārbaudām 912 elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. 849. Divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa. 849. par. Pret. Atturas pieņemts. 850 par. Pret. Atturas pieņemts. 700. 98 un 846 ir identiski. Balsosim kopā par to par. Pret. Nebija skaidrs. 798 un 846 elektroniski pārbaudām. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 851 par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 atturas norēdīts. 862 par pret atturas norēdīts. 874 par. Tiek prasīts, Himners kundze vēlas, lai tiktu pārbaudas 862 elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. 874 par pret atturas norādīts. Kompromiss 76 par pret atturas pieņemts. Tālāk 8, 6, 4, 128 lapse par 8, 6, 4 Nē, tomēr nē. Atvainojos, saka priekšādājas 864. izrādās. Sekretariātā tas ir jānoskaidro. Wir kommen zu 8. 8, 7, 6. 8, 7, 6 par. Pret. Atturas pieņemts. 879 un 880. Par tiem mēs varam kopā par pret atturas noraidīts. 881. Tiek prasīts pārbaudīt 879 un 880. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 881 par. Pret. Atturas norādīts. 882 par. Pret. Atturas pieņemts. 883 par. Pret. Atturas norādīts. 920 par. Pret. Atturas pieņemts. 884 par pret atturas pieņemts kompromiss kompromiss grozījums ir problēma ar franču tūkojumu. Delvo kompromiss 108 par pret pret atturas pieņemts. Tālāk. 891. daļa par pret atturas. Nebija skaidrs, pārbaudām elektroniski. 891. daļu elektroniski pārbaudām. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas norādīts. Tālāk man tā ir 133. lapuse, grozījums 896. Vai katrs atrada 896 par? Pret atturas pieņemts. 897 par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss 80 par? Pret atturas pieņemts Pieņemts. Tagad jāpārbauda, kas būs tālāk. Wir stimmen Deve. Balsosim par Deve 3. Par to ir jābalso. Deve 3. Par. pret atturas. Pārbaudīsim 9.3 elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 900 par pret atturas pieņemts, 902 par pret atturas arī pieņemts 903. 903 pār pret atturas arī pieņemts 905 par pret atturas nebija skaidrs elektroniski balsosim par 905 sākam balsot vai visi nobalsojuši beidzam balsot Pieņemts. Kompromiss 81 par. Pret. Atturas jāpārbauda drošības pēc nebija īsti skaidrs. 81. balsojam elektroniski par kompromisu 81. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 135 apusē man 9, 9, 9 par. 9, 9 par. Pret. Atturas pieņemts. 915 par. Pret. Atturas pieņemts. 916 par, pret, atturas pieņemts, 11 par, pret, atturas pieņemts, pārbaudām 911 elektroniski sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 919 par pret atturas pieņems 914 par pret atturas pieņemts 241 par pret atturas norēdīts. Pārbaudām 241. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 9.12. atkrīt, tālāk, tālāk, grozījums 52. Par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām 52 elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Norādīts. 45 par. Pret. Atturas. Norādīts. 43 par. Pret. Atturas. Norādīts. 44 par pret, atturas, noraidīts, 53 par, pret, atturas. Nebija skaidrs, pārbaudīsim elektroniski, 53 elektroniski pārbaudām. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts.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 49 par pret atturas. Nebija skaidrs par 49. balsēm elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu ir pieņemts. 47 par pret atturas noraidīts. 54 par 54 par pret atturas pieņēmts. 57 Par to nav jābalso 59 par. Pret. Atturis. Nebija skaidrs par 59. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts ir. 58 par. Pret. Atturas norādīts. Tālāk 61 par. Pret. Atturas pieņemts. pa 61. pārbaudām elektroniski. Tā arī darīsim, sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 56, 60 un 62. To var balsot blokā par. Pret. Atturas. Tomēr jā pie 6, 60 un 62. Manā balsošanas sarakstā tas ir kā uh, balsojums blokā, un tā mēs arī balsosim. Mums ir dažādi balsojumi par piesi. Atcīmredzot, ir problēma ar dažādiem balsošanas sarakstiem politiskajās grupās. Mēs labprāt uh, ņemsim vērā jūsu vēlmi balsot atsevišķi. 56 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 56 elektroniski. Sākam balsot, elektroniski balsojam. Vai visi nobalsojat? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 60 par. Vairākums ir vairākums. Pret atturas arī pieņemts. 62 par pret atturas tas ir noraidīts. Bet pārbaudam 62 elektroniski. Sākam balsot. Vai visu nobalsojāt? Beidzam balsot. Tas arī ir pieņemts. 55 par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 67 pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņēmts. 68 par. Pret. Atturas nebija skaidrs. Pārbaudām elektroniski 68. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Līdz ar to pieņems kompromiss 83 par pret atturas pieņemts 73 par pret atturas pieņemts pret atturas pieņemts 75 par pret atturas pieņemts kompromiss 84 par pret atturas pieņemts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 atturas pieņemts 84 par, pret atturas pieņemts 85 par, pret atturas nebija skaidrs balsojumi par 85 elektroniski. Vai visi nobalsojāt par 85 elektroniski? Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 88 par pret atturas norādīts. 89 par pret atturas norādīts. Pārbaudām 89 elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Līdz ar to tas ir noraidīts. 87. Dafür? Par pret, atturas noraidīts. 86 par, pret, atturas pieņemts. 91 par, logums pārbaudīt, 86. Sākam balsot. Esat nobalsojuši 86 elektronisks balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 91. par, pret, atturas noraidīts. 92. par, pret, atturas pieņemts. Vai nebija tā? 92. elektronisks balsojums par 92. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pilnīgi skaidrs. 93. 93. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim 93. lūdzu labprāt. Sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss vairākumu. 94. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Deviņdesmit piektais par pret atturas noraidīts. 98 par, pret, atturas pieņemts. 90, 96 un 97 tie ir vienādi kopā, kas par, pret, atturas noraidīts. Tagad pārbaudīsim 90, 96 un 97 elektronisks balsojums. Beidzam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts. 99 par. Pret. Atturas pieņemts. Tagad simtais grozījums par pret atturas noraidīts.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 107. 107. par. Man saka, ka mums ir jābalso par to. Es, um, man nav iemesla neticēt sekretariātam. Also bei mir in der Abstimmliste steht. Manā balsojuma uh, äh, skaitā šeit ir teikts, ka jā, 101. 110. Tātad 107. Kas par? Pret atturas pieņemts. 106 atkrīt, 101 arī, 112 lūdzu kas par 112 grozījumu 112, kas par? Pret? Atturas? Nav skaidrības. 112 elektronisks balsojums. Sākam balsot. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. grozījums par pret atturas nav skaidrības 102. elektronisks balsojums par 102. esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais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 pret, atturas pieņemts. 114 par, pret, atturas noraidīts. 115. Lūdzu. 114. Par to balsosim elektroniski. 114. esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts ar nelielu balsu vairākumu. 115. par, pret, nav skaidrs, 115. elektronisks balsojums. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 116. par pret, atturas pieņemts, 117 par, pret, atturas pieņemts, 118 par, pret, atturas Nav skaidrs elektronikas balsojums par 118. Sākam balsot.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 noraidīts. Par 130. būs elektronisks balsojums. Sākam balsot, esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Simt trīsdesmit pirmais par pret atturas Pārbaudīsim elektroniski 131. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 86 par. Pret. Atturas pieņemts. 135. par. Pret. Atturas pieņemts. 136 par pret atturas pieņemts. 137 par pret atturas nav skaidrs par 137 elektronisks balsojums. Esat nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. 100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 pieņemts, 142 par pret, atturas pieņemts. Simt četrdesmit piektais par pret, atturas pieņemts. 143. par pret, atturas pieņemts. 144. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 144. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 146. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 146. elektroniski. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 148. par. Pret. Atturas noraidīts. 150. par pret atturas 150. elektronisks balsojums. 150. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 151. par pret atturas noraidīts. 153. par pret atturas noraidīts. 154. par pret atturas nav skaidrības. Balsosim elektroniski par 154. esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 155. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 155. elektroniski, sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 157. par pret pret atturas nav skaidrs. Elektroniski par 157. būs balsojums, lūdzu. Esat nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. 157. pieņemts. Pieņemts. 158. par. Pret. Atturas pieņemts. 159. par pret, atturas pieņemts, 160. par, pret, atturas pieņemts, 161 par, pret, atturas noraidīts, 162 par, pret, atturas pieņemts, 163 par, pret, atturas pieņemts, 164 par, pret, atturas pieņemts, 165 par, pret, atturas pieņemts, 166, pārbaudīsim 165, to, lūdzu sākam balsot, 165. Esat nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 166 par pret, atturas pieņemts. 167. par, pret, atturas pieņemts. 169. par, pret, atturas pieņemts. 170. par, pret,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 Nav skaidrības. 180. elektronisks balsojums. Sākam balsot. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Simt astoņdesmit pirmais par pret atturas pieņemts. Simt astoņdesmit otrais par pret atturas noraidīt 183. par pret atturas noraidīts 185. par pret atturas nav skaidrības 185. elektronisks balsojums. Esat nobalsojuši elektronisks balsojums 185. grozījums.

Elektronisks balsojums par 188. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 189. par. Pret. Atturas pieņemts. Cedo i Alabarta kungs vēlas kaut ko sacīt, lūdzu. Bija kļūda sākotnējā, šeit ir runa par 2013, bet pareizi būtu 2030 būtu jābūt tekstā. Tā, tas ir skaidrs. Tātad 2030 190. groziens lūdzu, kas par pret atturas noraidīts. 191. par pret atturas nav skaidrs. 191. balsosim elektroniski. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 193. par pret pret, atturas, nav skaidrs no manas vietas skatoties. 193. balsojam elektroniski, beidzam balsot, pieņemts. 194. par pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 194. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Vienāds balsu skaits noraidīts. 195. par. Pret. Atturas pieņemts. 196. par. Pret. Atturas pieņemts. 197. par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 atturas pieņemts, 203 par, pret, atturas pieņemts, 204 par, pret, atturas pieņemts, 206 par, pret, atturas pieņemts, 208 par, pret, atturas pieņemts. Pirmais līdz ceturtajam. 1, 2, 3, 4, viens bloks, kas par, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim piekto. Piektais grozījums, elektronisks balsojums. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Nu, pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 7., 8., 7., 9., 11. un 10. 7, 9, 11 un 10. Kas par pret atturas pieņemts? <clears throat> Drīz 13 par pret atturas pieņemts. Četrpadsmitais un piecpadsmitais kopā, kas par pret atturas pieņemts. 16, 17, 18 kopā, kas par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 16, 17, 18 kopā. Esat nobalsojuši? Apstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemti. 19. par. Pret. Atturas pieņemts. 20. 21. kopā, kas par. Pret. Atturas pieņemts.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 Tad vēlreiz 33. grozījums par pret atturas nav skaidrības. 33. grozījums elektronisks balsojums. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 34. par pret atturas. Sociālisti vairs nebalso. Par to vēl nav bijis balsojums. 34. lūdzu, kas par 34. Pret. Atturas noraidīts. 38. Nē, 34. balsosim elektroniski par to, lūdzu. 34. esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. par. Pret. Uh, atturas. Noraidīts. Und eins, wir sind gleich fertig. Es muss einmal überprüft werden. Sekretariātam jātiek skaidrībā, lai nebūtu kļūdu. Mums ir pieprasījums no Aldes, proti pauze piecas minūtes pašlaik sākumā bija tāda prasība. Kris Deivis lūdzu. Es lūdzu piecu minūšu pauzi pirms galīgā balsojuma, bet šķiet, ka lielākā daļa ir tikuši skaidrībā, kā viņi balsos, tāpēc varbūt pauze nav nepieciešama. Referents lūdzu. Lūdzu vārds referentam. Kā līdz referents es gribētu aicināt visus ITRE un NV komitejas dalībniekus noraidīt šo ziņojumu vienkārši iemesla dēļ. Es ļoti uh, priecājos, ka radikālākos priekšlikums par CO2 samazināšanu mēs noraidījām, bet mums šeit ir saistoši mērķi, kurus mēs uz uz šiem izaicinājumiem mums pašlaik nav atbildes. Lūdzu, balsojiet pret. Tagad balsosim. Nekādu personisku skaidrojumu tagad vairs nebūs par reglamentu, lūdzu. Kāds sākumā lūdza piecas minūtes, un es gribētu lūgt divas vai trīs minūtes, uh, jo gribu uzrunāt cilvēkus no tautas partijas politiskās grupas. Balsojums bija ļoti sarežģīts. Mums vajag divas minūtes, lūdzu, saka runātāja. Kolēģis Kris Deivis atsauca savu uh, prasību. Kolēģi Kastiljo lūdz tagad trīs minūtes Tātad 11.40 mēs balsosim. Tagad divas, trīs minūtes starbrīdis. So, weiter geht's. Turpinām. Lūdzu, apsēdieties savās vietās. Bitte nehmen Sie die Lūdzu, apsēdieties. Nicht, dass Frau Satori hier noch den Hammer rausholen. Lai Satori kundzei nav jāizvelk āmuriņš. So, ich bitte alle Kollegen und die Besucher, die hier sind. Es lūdzu visus kolēģus un apmeklētājus, kas ir zālē. Ich bitte die Lūdzu apmeklētājus, kas ir zālē, uh, nomierināties, uh, pieklust, lai mēs varētu tūlīt veikt galīgo balsojumu un ievērot pienācīgo klusumu šim balsojumam. So. Alle Tā, visi kolēģi ir atgriežusies savās vietās, un tagad uh, balsosim galīgo balsojumu. Protams, tas būs elektroniski par šo ziņojumu. Sākam balsot. Tas ir galīgais balsojums par ziņojumu. Problem, problem, problem, problem. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Vai viss nobalsojuši? Apstimu. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts 66 balsis par, 42 pret, 3 atturējušies. Sirsnieks paldies eh, referentai un referentam, un paldies arī kolēģei Sartori un abu komiteju sekretariāta darbiniekiem par šo milzīgo darbu, kas ir paveikts. Un līdz ar to šī sanāksme ir slēgta. Es varētu arī turpmāk strādāt kopā ar Sartorī kundzi.